Madame le Président. Bonjour à tous. Labrīt visiem. Nu, tiem dažiem, kas ir klāt, sākam plenāru sēdi. Un darba kārtībā pirmām kārtām ir jautājums komisijai par Eiropas uzņēmēju darbības centru.